Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi. Man ir liels gods atklāt šo mūsu darba grupas sēdi. Šodien mēs apspriedīsim jautājumus eh, par Eiropas eh, tiesisko telpu eh, vietējā, Eiropas un nacionālajā līmenī. Es vēlētos sveikt jūs visus un arī uh, savus uh, kolēģus, līdzpriekšsēdētāju Mendes Devigo kungu. Uh, Afsan kungs ir mūsu galvenais referents šodien. Mani sauc Gaiduškovs kundze un es esmu no Čehijas senāta. Es vēlētos nedaudz pastāstīt jums par to, kā mēs strādāsim šodien praktiski mēs strādāsim pēc tādiem pašiem noteikumiem, kā strādā plenārsēde. Tas nozīmē, ka vispirms mēs uzklausīsim divus uh, dalībvalstu parlamentu locekļus un tad Eiropas parlamenta locekli. Tādā kārtībā, uh, kādā jūs esat pieteikušies runāt, aizpildot oranžo veidlapu. Uh, sekretariāts ir atbildīgs par runātāju sarakstu veidošanu. Es lūgtu jūs izteikties īsi un līdzīgi kā plenāra sēdē, jums eh, tiek dotas aptuveni trīs minūtes, lai izteiktos. Un tagad vēlētos dot vārdu referentam Afsana kungam. Lūdzu. Tack så mycket. Det är roligt att få vara här. Paldies. Man tiešām ir liels prieks šeit būt, un es vēlējos bilst pāris vārdus par to, par ko tad mēs šai darba grupā runāsim. Es esmu pārliecināts, ka jūs zināt, ka mums ir tāds eh, liels mērķis, ko mēs esam noteikuši eh, runā, veidot Eiropas vienotu tiesisko telpu, eh, lai tā darbotos labāk un efektīvāk. Tāpat laikā ievērojot atšķirīgās tiesiskās tradīcijas. Tātad šis darbs eh, pie vienotās tiesiskuma telpas Eiropā, eh, šis darbs ir tāds nepārtraukts, ilgs eh, darbs, un ir dažādi šķēršļi, kas neļauj sastarpēji atzīt tiesu spriedumus, un visus šos šķēršļus vajadzētu novērst. Bez tam, veidojot šo vienoto telpu, būtu nepieciešams, lai dalībvalstis uzticētos e, citu e, dalībvalstu e, tiesām. Tiesu nolēmumu savstarpējā atzīšana faktiski var tālāk tikt pārnesta uz citām jomām, piemēram, mantošanas tiesības, laulāto tiesības un tā tālāk, kas attiec uz kriminālu tiesībām tad uz spriedumu savstarpē, tad spriedumu savstarpējās atzīšanas jomā jau ir panākt zināms progress, taču arī šeit mums ir nepieciešams virzīties vēl tālāk. Šeit nav runa tikai uh, par um, tīri uh, eh, kriminālu vajāšanas eh, procesu un kriminālu procesu rezultātu, bet arī par dažādām administratīvām lietām. Uh, Un kas ir pats svarīgākais, lai mēs šo virsmēķi sasniegtu, ir vispirms ir jāpanāk savstarpēji uzticēšanās dalību valstu vidū. Un, eh, protams, ka mums ir jāstrādā un jārunā ar tiem, kas tiešām aktīvi darbojas eh, tieslietu jomā. Protams, ka, lai varētu kaut ko sakārtot, ir eh, vajadzīgi vienoti standarti ir jācenšas pēc iespēja, iespējas harmonizēt eh, kriminālu kodeksu dažādās dalību valstīs, īpaši attiecībā uz smagiem noziegumiem, uz organizēto, organizētās noziedzības apkarošanu, terorismu un eh, svarīgām būtiskām finanšu interesēm. Un tas, protams, palīdzēs mums virzīties uz to, lai mēs ātrāk nonāktu pie vispārējas tiesu spriedumu savstarpējas atzīšanas. Runājot par Eiropas tiesisku, kopējo tiesiskumu telpu un šiem vienotajiem standartiem savstarpējo atzīšanu, m, mm, tomēr jāsaka, ka tas nav viss. Ir jārunā arī par tiesu pieejamību. Uh, um, lingvistiskajām, valodnieciskajām barjerām, pieeja eh, sodu reģistriem un tam līdzīgi jautājumi. Mēs esam identificējuši šīs jomas, kā jūs jau zināt, bet mums ir vajadzīgas padziļināts diskusijas par šiem jautājumiem. Vai ir kāds īpašs problēmas, piemēram, attiecībā uz eh, tiesas spriedumu savstarpējo atzīšanu? Kā varētu stiprināt eh, savstarpējo uzticēšanos? Un kā uh, varētu nodrošināt atsevišķu pilsoņu uh, iespējas pie, piekļūt uh, tiesām tiesu sistēmai dažādās dalībvalstīs. Paldies! Děkuji panu uh, absolventu. Paldies! Sankungs, kurš mums pārstāv Zviedrijas parlamentu. Un tagad pēc šī īsā ievada es vēlētos dot eh, Stanislavam, eh, Staņis, Staņislavam Sarkočīkungam no Polijas senāta. Priekšsēdētājs kundz, dāmas un kungi. Es esmu no valsts, kurā kura nevienmēr ir bijusi tiesiska valsts. Uh, šī vārda mūsdien nozīmē. Un, uh, protams, ka šobrīd mūsu pilsoņiem ir ļoti svarīgi, uh, ka tie dzīvo tādā valstī, kur ir atbildīga tiesu sistēma un uh, kur valda likums un kārtība. Un mūsu pilsoņi ļoti labi saprot, cik daudz viņi ir guvuši no vienotās Eiropas. Un tas neatiec tikai uz ceļošanu vai brīvu pārvietošanos pār robežām. Uh, Tas eh, attiec uz daudzām citām jomām. Ļoti daudzi uzņēmumi šobrīd darbojas starptautiskā jomā, to veicina piemība internetam un tā tālāk. Eh, Stokholmas konferences rezultāti ir ārkārtīgi būtiski uzņēmumu vadītājiem. Mums ir jāizmanto kopējā tirgus potenciāls, jāpilda Eiropas uh, līgumu e, nosacījumi. Tāpat laikā mums ir jānovērš šķēršļi, e, kas pagaidām neļauj pilnībā atzīt visus tiesiskos aktus visās dalību valstīs. Bez tam e, nav skaidrs jautājums arī par attiecībām ar trešajām valstīm. Arī pie tā ir jāstrādā, ņemot vērā mūsu pilsoņa intereses. Ir jāņem vērā arī agrākās divpusējās saites starp dalībvalstīm un trešajām valstīm. Mēs mēģinām veidot tādu koherentu eh, politiku šajā jomā, bet ir eh, jāievēro arī noteikts līdzsvars, kas ļautu ņemt vērā dažādu dalībvalstu intereses. Mēs daudz esam runājuši par e, to, ka ir jāpanāk savstarpēji tiesu nolēmumu atzīšana. Tas ir pamats, uz kur mēs strādājam, taču mēs esam uzsvēruši, ka ir jāciena un jārespektē dažādu valstu tiesiskās tradīcijas. Un es tiešām e, nedomāju, ka e, vajadzētu šo principu paplašināt un attiecināt arī uz administratīvo tiesu nolēmumiem. Gal galā svarīgi ir sadarbība tiesu iestāžu starpā, un tas ļaus mums eh, ievērot augstākus eh, standartus šajā jomā. Bet, kas attiecas uz administratīvām lietām, tad šeit daudz nolēmumu ir, tā teikt, automatiskā, automātiskāki, un savstarpējā atzīšana var izrādīties stipri riskanta, ja mēs vēlamies atteikties no eksekvatora procedūras eh, un veidot citu tiesisko kārtību vai vienot tiesisko kārtību kopienā. Tas nozīmē, ka uh, eh, tiesa sistēma Eiropas Savienībā strādās gludāk. Taču mums ir jādalās pieredzē, mums ir jāpārunā šie jautājumi. Mums ir jādalās pozitīvā, po, pozitīvākajā, labākajā pieredzē uztic, savstarpēja uzticēšanās, tas ir ļoti svarīgi un tas ir patiesi izaicinājums mums visiem. Mēs veidojam likumus, kas pēc tam ir jāpiemēro dzīvē. Un es domāju, ka tas ir nopietns izaicinājums arī politiķiem, kas šeit strādā. Es domāju, ka mums ir jārāda labs piemērs. Uh, Mums ir jārāda piemērs tam, ka mēs spējam viens otram uzticēties, un tas ļaus mūsu pilsoņiem mm, saprast un būt pārliecinātiem par to, ka visur tiek piemēroti vienādi standarti. Požádám všechny další o dodržování časového limitu. Un es lūdzu jūs ievērot atvēlētos runas laiku. Nākošais runātājs no Itālijas senāta Alberto Martāti, pēc viņu uzstāsies Endru Brauns no, no Eiropas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, mēģināšu pateikt mazliet vairāk nekā man izdevās plenārs sēdes laikā. Manuprāt, Eiropas Savienībai ir jāstrādā mazliet ātrāk. Tā ir krietni vien iekavējusies, runājot par organizācijas eh, lietām, eh, kad mēs cīn, runājam par organizēto noziedzību. Ir nepieciešams labāk organizēties, lai varētu aizstāvēt visu Eiropas pilsoņu brīvību, un šajā sakarā nav nekādas nozīmes analizēt organizēto noziedzību, kuras pamatus un sazarojumus eh, starptautiskajā jomā mēs tīri labi zinām. Nav nekādas vajadzības vēl un vēl atkārtot to, kas varētu notikt, ja organizētā noziedzība dominētu Eiropu, iesakuņojoties visturīgākajās, visbagātākajās teritorijās un visattīstītākajās nozerēs. Naudas atmazgāšana krietni vien kavē mūsu ekonomikai. Un lai rieģētu nopietni un ārpus teorijām, ir jāīsteno eh, tie risinājumi, kas jau ir tikuši piedāvāti un eh, pieņem dalībvalstīs. Es šeit domāju arī par Itāliju. Es tagad gribētu mazliet īstos pieminēt Eiropā no savas puses arī ir piedāvājis rekomendācijas un, un piedāvājis lēmumus, kādā veidā šo cīņu ir jārisina, jo visbīstamākā noziedzība ir starptautiski noz organizēta noziedzība. Pieci likuma pārkāpēji Itālijas dienvidos var pieņemt lēmumu, kas nopietni ietekmēs Vāciju, kas sāk eh, tikt īstenots Albānijā, un taču Sagatavošana notiek Itālijā, palīdzība notiek um, uh, Albānijā, kokaīns tiek sagatavots Kolumbijā, kurš pēc tam uh, uh, tonnām vien tiek iepludināts Eiropā. Kā mēs varam pret to cīnoties? Mums ir nepieciešama uh, efektīva politi uh, policija, mums ir Eiropola, uh, kas jau pastāv, bet ir nepietiekami efektīva Eirojust. Uh, arī ir kaut kas, kas ir jāpārveido par informatizēts koordinācijas centru, un mums ir nepieciešama starptautiska datu bāze, Eiropas datu bāze, mums ir steidzīgi vajadzīga tiesu vara, kas būtu spējīga koordinēt pūliņus un atsākt uh, lisināt rietas. Mēs uh, nevaram eh, šeit runāt par tādiem suverenitātes eh, pleķīšiem eh, atsevišķās valstīs. Mums ir jācīnās pret to iekavēšanos, ko mēs esam jau uzkrājuši, un jāatbrīvojas no neusticības dalību valstu starpā. Mums ir jāstiprina visa Eiropa, ne tikai atsevišķas valsts. Datubāze, Eirojust, eh, informati, informatika visos līmeņos. Mums ir nepieciešams vairāk kompetences, vairāk pilnvaru. Tas ir pilnīgi neizbēgami, ja mēs vēlamies gūt eh, panākumus. Tāpat arī nepieciešams pareiz definēt kompetences, eh, atbildības, izmaksas, un mēs varam uh, mēs nevaram to veikt citādi, kā tikai ar šiem starptautiskajām eh, organizācijām. Tāpat arī mums ir jāapzinās par eh, datiem, kurus mēs varam izmantot visas Eiropas teritorijā, kas tiktu eh, izmantoti Nacionālo prokuroru pilnvarās. Tāpēc mēs nevaram apmierināties ar to, ka mēs izveidojam noderīgas institūcijas. Mums ir arī tā, šīm institūcijām jāpiešķir pietiekami pietiekamas pilnvaras, e, kas varētu e, palīdzēt īstenot visas atbildības, tajā pašā laikā arī dalībvalstu atbildības. E, taču atbildība ir atkarīga šobrīd no organizācijām, kas ir atkarīga no komisijas. Paldies! Nākošais runātājs Endro Brauns no Eiropas parlamenta. Un pēc tam uzstāsies nākošais deputāts. Kopēja tirzniecības zonai ir vajadzīga vienota juridiskā sistēma. Apvienotajā karalistē diezgan labi darbojas trīs juridiskās sistēmas. Līguma likuma gadījumā tiek eh, noteikts, kur tiesiskā sistēma pievēr, piemērojama balstoties pēc tā, kur, kur notiek šis eh, darījums. Viens dokuments, kas ir izplatīts eh, Eiropas parlamenta komitejās norāda uz to, ka uh, vajadzētu ieviest vienotas Eiropas Savienības līgumtiesības. Taču uh, Lielbritānijas uh, līgumtiesības ir veidojušās gadsimtiem ilgi, un ideja, ka šis, šo sistēmu noslaucīs vienota sistēma, mums šķiet biedējoša. Un šajā dokumentā ir norādīts arī, ka mums varētu būt vienota kriminālā tiesiskā sistēma, un tas netieši nozīmētu arī to, ka būtu jāatsakās no mūsu arī no mūsu citām sistēmām, apakšsistēmām. Lielbritānijas sistēma tādā veidā būtu jāpārkārto pilnībā un, un mūs, mūs ļoti satrauktu šo pasākumu īstenošana. Es nedomāju, ka kopīgai tirzniecības uh, zonai vajadzētu ierobežot eh, individuālo suverenitāti un tiesisko sistēmu suverenitāti. Paldies! Děkuji také a následuje tady slab... Paldies! Nākošais. Slatnika kungs. Paldies, eh, kolēģi. Slovenijas republika plāno savus uh, daudzgadīgās programmas uh, tiesiskuma uh, uh, brīvību un iekšlietām nākamajam periodam. Mēs esam aktīvi strādājuši visu laiku, un pirmie soļi jau ir pie, uh, spērti Portugāles un Slovenijas prezidentūras laikām. Uh, Futūra grupa ietvaros mēs esam eh, eh, apsprieduši mūsu eh, darba veidu mērķus, runājot par brīvību un tiesiskumu. Sagatavojot Porto Rošas dokumentu, kur ir iekļauts pamatvadlīnijas nākotnēji lai varētu nodrošināt efektīvāku tiesisko aizsardzību, ir nepieciešams, un tāpēc mums ir nepieciešams savstarpēja atzīšana. Izcelsmes valstu tiesām ir jāņem vērā eh, precedenti, un eh, tas varētu nodrošināt eh, tiesu nolēmumu brīvu apriti starp dalībvalstīm. Lai mēs varētu to nodrošināt, mums ir jāizveido paši pamatu pamati. pamati tādi kā e, e, tiesība, e, pirm, daļēja sprieduma harmonizācija un juridisku līdzekļu izmantošana. Mēs, mums ir jācenšas atbrīvoties no egzekvātoru procedūrām vai jebkura cita procesa, kas E, neņemtu vērā citā valstī pieņemtus e, spriedumus. Ņemot vērā e, to, ka pastāv atšķirības spriedumus starp dalībvalstīm, mums ir jāveido savā pragmatiska pieeja, kas būtu konsekventa, kas ņemtu vērā subsidiaritātes un proporcionitātes principus. Un mums ir arī jāņem vērā savstarpējā uzticēšanās procesos tāda, tāda, tāda jautājuma kā procesu standārtu stiprināšanas, tiesības uz uh, tulkošanu. Pravica do obvestitve, čas trajanja. Tāpat arī tiesības uz paziņošanu Eh, un citi jautājumi. Tāpat arī turpmākā lietotāju apmācība un eh, tīklojuma veidošana eh, tādos jautājumos, kā tādos organizācijās kā Eirojust, ir ļoti nozīmīga. Bez tam arī uh, Apmācību nodrošināšana attiecībā uz citu valstu juridiskām sistēmām arī ļoti svarīga, jo tas varētu nodrošināt savstarpēju uzticēšanos labāk starp dalību valstīm. Paldies! Děkuji. Paldies. Slatnika kungam un nākamais runātājs. Eh, eh, lavniece un pēc tam Jūlija Sabatauskā. Jums tiek dots vārds, un vēl aizvien tie, kas nav pieteikušies runātāju sarakstā, var to izdarīt. Priekšsēdētājs kundze, eh, labi, ka jūs man atļaujat sēdēt, jo gal galā šī darba grupa, un tāpēc uzstāšos sēdus. Uh, Runājot par manu atbalstu Eiropas vienotās tiesiskuma telpas atbalstam, jāsaka, varbūt es esmu šeit tāds, zināmā mērā, izņēmums. Es nedomāju, ka Eiropa ir tikai e, tirzniecības savienība, jo e, tas, ko mēs e, varēsim panākt caur Stokholmas programmu, manuprāt, tas ir vienkārši apbrīnojami. Bet es jau plenārsēcijā sacīju, ka esmu pārliecināts par to, ka šai eh, programmai ir jānosaka prioritāts. Un šajā grupā mēs faktiski runājam tādām vispārējām lietām, bet es domāju, ka ir jārunā par konkrētām lietām, kas ir jāveic, lai veicinātu pilsoņu tiesību ievērošanu Eiropā. Daži jau tās minēja šajā pēcpusdienā, piemēram, eksekvātora principa atcelšana. Es domāju, ka tas ir praktisks iegūms cilvēkiem. Uh, kas eh, nodrošinātu pušu tiesības procesos, īpaši krimināla procesos, lai cilvēkiem būtu pārliecība, ka cilvēku tiesības eh, šajā ziņā tiek ievērotas visā Eiropas Savienībā. Pie tā mums būtu jāstrādā. Tas nebūtu nenozīmē automātiski harmonizāciju, piemēram, krimināla tiesību harmonizāciju visās dalībvalstīs. Bet kur mēs sastopamies ar grūtībām? Grūtības rodas tad, kad ir programma, kurās ir kāds konkrēts lietas paredzētas Es šeit minēju divus piemērus. Un e, tās cenšas izdarīt vispārinājumus. Un mēs, e, piemēram, sākam runāt e, par mantošanas tiesībām, un īstenībā tur komisija ir uzsākusi izmeklēšanas darbu un sāks strādāt pie dokumenta, bet, teiksim, praksē dažādās valstīs Eiropas mantošanas kārtības certifikāts būtu ārkārtīgi svarīgs panākums, tas tiešām ietaupītu līdzekļus Eiropas pilsoņiem. Taču eh, dažās jomās, man liekas, ir ļoti grūti panākt harmonizāciju eh, savienībā, kurā ir 27 dažādas jurisdikcijas. Eh, mēs visi protams, esam par to, ka mums vajag sadarboties, apkarojot organizēto noziedzību, pārobežu noziegumus, cilvēku tirzniecību un tā tālāk bet mums tiešām vajadzētu raudzīties uz praktiskiem soļiem, kas palīdzētu cilvēkiem viņu ikdienas dzīvē, veicot ikdienas darbu. Es faktiski minēju trīs piemērus, un es zinu, ka ir vēl piemēri, un šai darba grupai vajadzētu strādāt tieši ar tādiem un piedāvāt konkrētus risinājumus uh, tālākajā plenārsēdes darbā. Paldies! Paldies par jūsu komentāriem. Un tālāk Jūlijus Sabatauskas kungs no Lietuvas lūdzu. Priekšsēdētājs kundze. Programmā ir uzsvērts, cik svarīgi ir uh, savstarpējā atzīšana tiesu nolēmumiem dažādās civillietās un tā tālāk. Mēs visnotaļ atbalstām eksekvatoru principu atcelšanu. Un ļoti svarīgi ir panākt eh, šo te iespēju, ka citā valstī pieņemtie tiesu lēmumi var tikt realizēt citā dalību valstī. Bez tam ir jāatrisina problēmas, kas ir saistīts ar konfliktu konfliktējošām eh, vai pretrunīgām normām, savstarpēji pretrunīgām normām, kas attiec uz ģimeņu tiesībām, uz laulību šķiršanu un tā tālāk. Arī šeit būtu nepieciešama eh, zinām sadarbība un harmonizācija. Eh, Lietuva ir apsvērusi iespēju veikt zināmu harmonizāciju arī administratīvās lietās. Bez tam ir svarīgi Eiropā novērst visus šķēršļus savstarpējai tiesu nolēmumu atzīšanai. Mums ir jāizveido tiešām autentiski instrumenti. Ir jāizveido noteikta kontrola, protams, par to, kā šos instrumentus pielie, piemērot. Protams, ka var rasties situācijas, kad eh, likumi ir pretrunīgi. Uh, mēs nevēlētos atbalstīt eh, tādu pārāk konkrētu formulējumu un atstāt iespēju interpretācijai, jo uh, ne visu ir iespējams koordinēt. Un mūsu prāt, runājot par civilā, civil lietām, arī šeit eh, var mm, panākt noteikti satarpējas atzīšanas eh, pakāpi, bet eh, šajā dokumentā pašlaik nav īsti skaidrs, kuras normas tiks harmonizētas. Es domāju, ka um, šīs sadaļas būtu jāformulē precīzāk kas attiecas uz līguma attiecību uz līgumtiesībām mēs esam pret uh, būtisko normu harmonizāciju līgumtiesībās. Ciņā par orga, runājot par cīņu pret organizēto noziedzību, protams, ka ir ļoti svarīgi aizsargāt uh, krimināla procesā iesaistītos īpaši upurus. Uh, Un uh, ir svarīgi harmonizēt arī dažādas normas, kas attiecas uz zaudējumu atlīdzināšanu, kaitējumu atlīdzināšanu un kompensācijām un tā tālāk neaizmirstot par to, ka tomēr katrā valstī ir atšķirīgi tiesiskie principi. Paldies! Un eh, Tadeuš Šviskas kungs no Eiropas parlamenta ir lūdzis vārdu. Pirmkārt, es vēlētos pateikties jums no sirds par iespēju īstenot šo viedokļu apmaiņu attiecībā uz vienotās tiesiskuma telpas veidošanu Eiropas Savienībā. Manuprāt, šī ir lieliska iespēja noskaidrot, ko mēs par to domājam, uh, un arī, ko dalību valstu parlamenti par to domā. Strādājot juridiskajā komitejā, kurā es piedalos, mums bieži vien trūkst zināšana par šiem jautājumiem. Un es esmu arī ziņotājs Eiropas parlamentā par eh, Brussels One dokumenta redakciju attiecībā uz līgumtiesībām un civiltiesiskajiem jautājumiem. Šodien dzirdētais man būs ļoti svarīgs, kad es rakstīšu šo ziņojumu, un es arī vēlētos dalīties ar jums savos komentāros. Pirmkārt, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mums ir vajadzīga dinamiska sadarbība veidojot kopienas tiesisko kultūru. Mēs esam dzirdējuši par atšķirīgām tiesiskajām tradīcijām dažādās dalību valstīs. Tas ir acīm redzam, ka mēs esam atšķirīgi. Un es arī apzinos to, ka veids, kā šīs sistēmas darbojas dažādās valstīs, arī atšķiras. Un tas, cik ļoti mēs uzticamies šīm sistēmām, uh, šī uzticība nav absolūta, tā nav simtprocentīga. Ja mēs vēlamies, lai Stokholmas programma darbotos veiksmīgi, mums ir jāpacenšās. Šis nav pirmais mēģinājums šajā jomā. Un, ja mēs vēlamies, lai šī programma izdotos, mums ir jāizveido šī savstarpējā uzticēšanās. Es vēlētos izteikt eh, lūgumu jums, eh, dalību valstu parlamentu deputāti, strādājot savās dalību valstīs, pacentieties atcerēties par šo nepieciešamību veidot tiesisko kultūru kopienā. Un ļoti svarīgi šeit ir veikt atbilstošas īstenošanas pasākumus, un nav runa tikai par kvalitāti, bet arī par īstenošanas tempiem, kad ir runa par Eiropas tiesību aktu īstenošanu un ieviešanu. Ir zināms, ka mēs reizēm atpaliekam no oficiālo kalendāru termiņiem. Atsevišķas valstis eh, ieviešanu, ieviešanas ziņā nav pārāk ātras vai efektīvas, un eh, tas eh, apdraud mūsu pilsoņu uzticību Eiropas Savienībai. Tagad runājot par eksekvatoru principu un atteikšanos no tā, Man ir prieks, ka jūs atbalstāt ideju par atteikšanos no šī principa. Es domāju, ka tas ļaus mūsu sistēmai darboties vienmērīgāk, saīsinās visu procedūru mūsu iedzīvotājiem, un arī, manuprāt, šī gaidīšanas perioda saīsināšana ir ļoti nozīmīga. Pēc tā, ko esmu dzirdējis no daudzu dalību valstu pārstāvjiem, es secinu, ka mums ir vajadzīga arī zināma kontrole. Ir jākontrolē tas, kā lēmumi tiek ieviesti, un mums ir jāizstrādā šī jaunā kontrolas sistēma. Es vēlētos norādīt arī uz to, ka mēs strādājam lielas tiesiskās daudzveidības vidē. Ļaujiet pieminēt kaut vai Lielbritānijas vidu sistēmu, kas ļoti atšķiras no kontinentālās sistēmas. Uh, Tomēr tam nevajadzētu apturēt mūs, mūsu darbā attiecībā uz šīs sistēmas optimizāciju un saskaņošanu. Mums šī sistēma nav jāpadara vienveidīga, bet ir jāoptimizē tā, lai tā darbotos labāk. Un tas nenozīmē, ka par vienu un to pašu pārkāpumu mums ir jāizstrādā viens un tas pats sods. Taču dažās jomās, piemēram, cīņā pret organizēto noziedzību, Mēs varētu pārdomāt par eh, vienotākām procedūrām, piemēram, runājot par ārējām robežām, par cilvēku tirzniecību, par eh, narkotiku kontrabandu. Mums ir jāīsteno turklāt ātri vienoti risinājumi. Mums ir jādiskutē par šiem jautājumiem, un es esmu drošs, ka mums ir ļoti daudz kopīga šajā jomā. Ja es pareizi atceros, tas notika pirms gada, kad notika lielā debate par to, kādus eh, sodus piemērot pret eh, pārkāpumiem attiecībā uz dabu, un eh, bija ļoti dedzīga debata par soda veidiem. Uh, dažādās dalību valstīs tika pielietot dažādi pasākumi un tā tālāk. Taču, neraugoties uz to, mums izdevās nonākt pie vienprātības, kas bija pieņemama visiem un ko mēs visi varējām izmantot. Un tas liecina par to, ka, ja mēs patiešām vēlamies, mēs esam spējīgi rast vienotus risinājumus. Ja ir grība, ir arī iespēja. Un tāpēc es vēlos lūgt, tā kā mēs e, netiekamies pārāk bieži, es jūs aicinu pastiprināt sadarbību starp e, dažām no komitejām jūsu nacionālajos parlamentos un mūsu juridisko komiteju. Un uh, to paredz arī Lisabonas līgums, kas stāsies spēkā ļoti drīz. Ja mēs vēlamies, lai mūsu likumi būtu efektīvi, mums ir jārīkojas efektīvi. Děkuji eh, za to vystoupení a... Eh, Paldies. Un tagad es došu vārdu Mandesta Vigas kungam. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu eh, iesākt ar to, ka es piekrītu pēdējiem eh, vārdiem, ko sacīja Svifskas kungs par to, cik nepieciešams ir šāda veida sanāksmes. Manuprāt, sadarbības starp parlamentāriešiem vienmēr ir noderīga. It īpaši šobrīd, kad Lisabonas līgums pēc dažām dienām stāsies spēkā, palielinās Eiropas parlamenta kompetenci šajā jomā un pirmo reizi arī Nacionālo parlamentu lomu. Un tāpēc, manuprāt, eh, šī sadarbība, kas ir divpusēja starp Eiropas parlamentu eh, un Nacionālajiem parlamentiem, Un 18 um, gadus piedaloties Kosaka sanāksmēs vēlos norādīt, ka mēs esam runājuši par daudziem jautājumiem, bet ne par šo te. Un tāpēc es vēlos atzīt, ka pārskatot uh, noteikumus, kurus piedāvā Dēvids Mārtins, un nākamajā eh, nedēļā parlamentā to mēs skatīsim, mēs varēsim padarīt vieglākus šī veida divpusējos kontaktus un arī piemēram, eh, mūsu parlamenta eh, brīvību komiteja būs daudz atvērtāk nacionālajiem parlamentiem, un mēs varēsim vieglāk runāt par jautājumiem, kuri attiecas eh, uz mums visiem. Tāpat vēlos norādīt, ka mūsu uzdevums ir uzlabot mūsu līdzpilsoņu dzīvi, risināt tās dzīves jomas, kurās pastāv problēmas, un apz, ir jāapzinās, ka nevienmēr nacionālās valsts ietvaros nevienmēr pietiekami labi un pareizi tiek dotas atbildes un ir vērojamas pareizas reakcijas. Tas attiec uz daudzām jomām, gan uz lauksaimniecību, gan uz transportu, gan uz citām un arī uz justīciju un tiesiskumu. Eiropas Savienība un e, Eiropas e, ekonomiskā eh, asociācija iepriekš e, bija bija struktūras, kas veidojās, atcerēsimies eh, Eiropas dibinātāju tēvu Šūmaņu deklarāciju, un arī jāapzinās, ka mēs eh, katru reizi virzamies tālāk uz priekšu, mums ir jādara vairāk, mums ir jā, jāstrādā arī citās jomās, un, piemēram, pēc eh, Eh, Berlī, eh, Berlīnas eh, mūra krišana, kas iezīmēja ļoti nozīmīgu periodu Eiropas vēsturē, tāpat arī vienotās valūtas ieviešana Eiropā. Un citi notikumi nevienmēr, šo, nevienmēr šādu virzību uz priekšu ir viegla. Taču, manuprāt, iekšlietu un tiesiskuma jomā mēs esam daudz strādājuši pēdējo gadu laikā un uh, Mēs e, redzēsim, ko piedāvā Stokholma. E, varbūt, ka viss nav tik vēl skaidrs, kā tas varētu būt. Taču jāatzīmē, ka Eiropas Savienība ļoti lielā mērā ir atkarīga no vispārīgās e, politiskās situācijas. Mēs virzāmies uz priekšu, taču reizēm mēs arī virzāmies atpakaļ gan Stokholmas programma, gan citi dokumenti vairs eh, pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā vairs nebūs trešajā pīlārā. Un es eh, eh, piekrītu iepriekš sacītājiem, ka mēs, mēs asistēsim, asistēsim ļoti nozīmīgam notikumam, kā cilvēku tiesību hartas Eh, spēkā stāšanās brīdim, taču tāpat arī ir jāapzinās, ko tad mums piedāvā Stokholmas programmā. Man ir tāda sajūta, ka eh, no šī redzes punktā, ka Eiropas Savienība ir pievienotā vērtība tās iedzīvotājiem, mēs varam ļoti daudz ko darīt kopā, un es gribētu, lai šīs dienas debatas Eh, noritētu eh, kā eh, filmas Kasablanka pēdējā ainas, kurās Driks, kuru spēlēja Hemfrijs Brogards, saka komisāram, no šejienes varētu būt ļoti skaists skats. Un es tāpēc gribētu sacīt, ka mēs, lai gan parlamentā nevienmēr esam uz vienu un tā paša viļņa garuma, Eh, tomēr mums ir jāapzinās, eh, cik lielisku skatu uz eh, un cik lielisku perspektīvu mums piedāvā mūsu atrašanās vieta. Jā, ďakuji, samozřejmě, mě těší tak. Paldies par šiem vārdiem. Un Vai vēl kāds vēlētos uzstāties? Jā, lūdzu tikai stādieties priekšā. Paldies, esmu Juans Manuels Alvendijā. Es pārstāvu Spānijas deputātu kongresā justīcijas padomi. Es gribētu izteikt dažus pārdomas pār atsevišķiem tematiem, kas man šķiet ļoti būtiski, kas, manuprāt, ir būtiski, ir tīpaši E, ņemot vērā to, kādi e, kā ir veidojusies e, situācija Spānijā un kā tā ir ietekmējusi nepilngadīgo tiesības. Es turklāt vēlos atzīmēt, ka katrai valstī ir savas pilngadības slieksnes un mums tomēr vajadzētu to unificēt. Tādā veidā mēs varētu labāk noteikt gan vecāku pienākumus un tiesības, gan arī atbildību. Tāpat arī eh, būtu nepieciešams eh, vienādi noteikti tādus eh, pienākumus kā ģimenes pienākumus un vajadzētu vienot, vienoti noteikt arī ekonomiski laulību režīmu ekonomisko aspektu, kas varētu palīdzēt risināt eh, eh, nošķirtības un šķiršanās jautājums, un tāpat vēl viens jautājums, kas, manuprāt, ir ļoti būtisks, ir imigrācijas kopīga politika un to, cik nepieciešama nozīmīga eh, kontrola no to valstu puses, kurās vērojama augsta nelegālā imigrācija. Paldies! Paljon. You, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man jūs līdz priekšsēdētājs vienkārši rosināja teikt ko citu. Iepriekšējais ja runātājs runāja par harmonizāciju. Un visu cieņu, bet es domāju, ka tieši tās ir šīs grūtības, ar kurām mēs sastopamies. Piemēram, mēs vēlamies harmonizēt kaut kādas ģimeņu īpašuma tiesības. Uh, un mums šķiet, ka tas varētu dot cilvēkiem labumu. Lai arī kā mēs to nevēlētos, tas nenotiks. Ko es gribēju teikt? Tad, kad es izteicos iepriekš, mēs vēlamies atrast kaut kādas konkrētas lietas, kas ir paveicams. Uh, Tas, protams, ka um, mēs nevarētu izpētīt um, citas iespējas un darīt citas lietas, bet ir kaut kādas lietas, ko mēs varētu atrisināt diezgan ātri, un tām arī vajadzētu būt uh, mūsu šī darāmo darbu saraksta augšgalā. Runājot par apvienoto karalisti. Es negribu teikt, ka mēs esam pilnībā pret Stokholmas programmu, nebūtu nē. Mēs daudz tās aspektus atbalstām, taču uh, reālajā pasaulē nevar pieņemt, ka mēs spētu atrast risinājumus pilnīgi visām problēmām. Daudz no tām prasītu milzīgu darbu un ļoti daudz laika. Jo jāceras, ka ir jāharmonizē 27 valstu likumdošana. Uh, runājot par apvienoto karalistu, mēs jau neesam saharmonizējuši pašu savu iekšējo likumdošanu, un kur tad vēl runāt par 27 dalībvalstīm. Svarā, svarīgāk vajadzētu uh, izveidot šo savstarpējo uzticēšanos un pārliecību. Uh, Un vienoties par procesuāliem aspektiem. Uh, tās ir reāli izdarāmas lietas, nevis tikai tādas gaisā pakārtas cerības. Paldies! Es redzu, ka mums ir vēl viens runātājs pieteicies. Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos, ka lieku jums uzturēties šajā telpā ilgāk, bet gal galā mums ir laiks līdz septiņiem, un tāpēc es arī pārbaudīšu uz pacietību kādu brītiņu. Runājot par to, kas tika teikts par apvienoto karalisti, es jau neinterpretēju jūsu vārdus eh, kā tādus, eh, ka jūs būtu pret Stokholms eh, pro procesu. Nebūtu nē. Vienkārši es sacīju, ka eiroskeptiķu valstis no apvienot tās kar, karalistas vienmēr izsakās pret jebko, jebkādu harmonizāciju. Taču būtībā faktiski tas viss mūs mobilizē meklēt kopējas risinājumus. Es piekrītu tam, ko sacīja Spāņu kolēģis. Nākošā prezidentūra, Spānijas prezidentūra būs ļoti interesanta. Es ar nepacietību jau gaidu Spānijas prezidentūras organizētās sanāksmes Es gribētu vēl piebilst eh, pie tā, ko es jau teicu savā iepriekšējā runā, un proti par to, kāda ir Eiropas parlamenta nostāja par sastarpējo tiesnolēmumu atzīšanu šajās jomās. Tajās jomās, par kurām dalībvalstis ir vienojušās par to, ka Eiropas Savienībā ir savā ziņā monopola tiesības. Tātad e, runājot par tiem jautājumiem, kur Eiropas Savienība ir es komisija var pieņemt lēmums. Pagājušajā gadā tika pieņemts uh, ziņojums par noteiktām lietām, kur uh, situācijas, kad ja dalība valsts Eh, piemēram, slēdz eh, līgumu ar trešo dalību valsti eh, par jautājumiem, kas ir ekskluzīva Eiropas Savienības kompetence. Ko tad tas īsti nozīmē? Tas nozīmē, ka ne jau vienmēr Eiropas Savienībai ir jāiejaucas katrā sīkumā, kas notiek katrā dalību valstīs. Jo var gadīties, ka kāda konkrēta joma interesē tikai vienu, divas vai trīs dalību valstis, vai ir kāda joma, kas interesē vienu dalību valsti un, teiksim, kādu trešo valsti. Protams, ka mēs šeit runājam par geogrāfiskām, ģeopolitiskām interesēm, varbūt tam ir vēsturisks pamats. Un tādā gadījumā, šādā situācijā, da, attiecīgajā dalību valstī ir jāļauj slēgt līgums ar uh, trešo uh, valsti, neskatoties to, ka pārējā savienība nevēlas šādā līgumā, šādam līgumam pievienoties. Domāju, mums jāmeklē praktiski risinājumi, un ja mēs šādā garā turpināsim, tad uh, faktiski šīs te vienotāja kopienas likumdošana tad arī vislabāk kalpos mūsu pilsoņu interesēm. Paldies! Alberto Maritāti, tālāk vārds no Itālijas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī nevēlos īpaši pārbaudīt jūsu pacietību, bet tā kā mums šāda uh, iespēja ir, tad es tomēr vēlētos uh, minēt kādu jautājumu. mēs visi vismaz esam ļoti pozitīvi noskaņoti attiecībā uz iespējām, kādas tagad radīsies sadarbībai starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu. Un nākotnē šī sadarbība vēl paplašināsies, un daudz cilvēki to visnotaļ atbalsta. Un mēs tiešām augstu vērtējam šīs te iespējas uh, izvērst šīs diskusijas visaugstākajā līmenī starp dalību valstu parlamentu pārstāvjiem, un mēs ar nepacietību gaidīsim, kā šīs lietas attīstīsies tālāk. Uh, kas attiecas jautājumiem, par kuriem mēs runājam, es vēlētos nedaudz vairāk dzirdēt, kāda būs tālāk šī te eh, formālā procedūra, uh, kas nodrošinās to, lai viedokļu apmaiņa pilnībā tik nodrošināta. Es domāju, viedokļu apmaiņa starp dalībvalstu parlamentu deputātiem un Eiropas parlamenta deputātiem. Jo es domāju, ka tā ir lieliski izdevība izmantot uh, dažādu speciālistu un uzklausīt dažādus speciālistus no uh, un profesionāļus no nacionāliem parlamentiem. Es domāju, ka mums ir jāveido tāda ilgtermiņa sadarbības eh, struktūra, eh, kā atsevišķi parla nacionāla parlamenta deputāti varētu aktīvāk iesaistīties dažādu komiteju darbā, kā varētu sadarboties, teiksim, eh, nacionālo parlamentu apakškomitejas ar par Eiropas parlamentu komitejām un tā tālāk. Es domāju, svarīgi zināt, kā mēs strādāsim tālāk. Paldies, un pirms es dodu vārdu referentam, es vēlētos pati izteikt komentāru. Es domāju, ka visi piekrīt tam, ka drošība mūsu pilsoņiem, tiesiskums, likuma piemērojamība eh, ir ārkārtīgi svarīgi jautājumi, par kuriem domā visā Eiropā. Mūsu pilsoņi sagaida to no dalību valstīm, un sagaida arī no Eiropas līmeņa šo uh, tiesisko drošību. Un tāpēc uh, mums ir jānodrošina, lai tas viss būtu iespējams. Uh, Stokholmas process ir noslēdzies, un es gribētu piekrist tam, ko sacīja arī tātiekungs. Mums patiešām ir nepieciešama struktūra mm, tālākai sadarbībai Es jau runāju par Kozak sanāksmēm. 20 gadus, gadu periodā kopš Kozak sanāksmes tiek organizētas un tātad Nacionālo dalī, dalību valstu parlamentu tiekas. Kā arī eh, mūsu sadarbības pieredze dažādās eh, komitejās. Mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka šī eh, savstarpēja apspriešana ir ārkārtīgi, būti, ārkārtīgi būtiska, jo tieši tā mēs varam sameklēt eh, š, vislabāk eh, atrast šo kopējo pamatu un strādāt uz vienotu mērķi. Un runājot par tiesiskumu, par likumu, par kārt, likumu un kārtību. Protams, ka šī joma ir pelnījusi līdzīgus struktūru, līdzīgu platformu kā Kosaka. Un eh, tieši tādā veidā mēs vislabāk eh, varētu meklēt šo kopējo pamatu. Tālāk es vēlētos dot vārdu referentam, kurš um, izdarīs tādu kopsavilkumu par mūsu debatēm. Jāsāk ar to, ka šeit šķiet pastāv diezgan liela vienprātība attiecībā uz atteikšanos no eksekvatoru procedūras, pat ja ir daži vēl neatrisināti jautājumi. Ir dažādi uzskati, iespējams ir dažādas prioritātes, ko iespējams noteikt attiecībā uz administratīvajām tiesībām dažādās valstīs. Var rasties problēmas arī ar uh, dažādiem spriedumu veidiem, Bet uh, ir arī diezgan liela vienprātība un ir arī vēlēšanās uh, spērt uh, turpmākus soļus harmonizācijas virzienā. Un šeit ir, ir jāmina dažādas tiesību jomas, piemēram, ģimenes tiesības. Šeit ir jāpaturprātā dalību valstu tradīcijas, un līdz ar to var rasties dažādas problēmas. Mēs koncentrējāmies uz eksekvatoru procedūrām, jo mēs uzskatām to par tādu dabisku pasākumu, neraugoties pat uz to, kur mēs beig beigās nonākam, jo tuvinot dažādu valstu tiesiskās sistēmas un tuvinot arī dažādu valstu iedzīvotājus, ir tikai dabiski un acīm redzami runāt par turpmākajiem pasākumiem. Bet eh, pārējot pie konkrētākām lietām, ja runa par eksekvatoru eh, procedūru, manuprāt, ir jāpārunā tādi jautājumi kā tiesiskā drošība. Mēs jau esam dzirdējuši, ka pastāv atšķirības eh, nacionālajās tradīcijās, bet mēs mēģinām šīs tradīcijas tuvināt. Nu, tas ir, tāds ir vairāk vai mazāk mans kopsavilkums uh, par šodienas diskusiju. Paldies! Un eh, vispirms eh, pāris tehniskas piezīmes un vārds Mandas Tevigo kungam. Gracias, Paldies, um, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mūsu referents ļoti pareizi izdarīja kopsavilkumu, kāds tad ir šo debašu mērķis, un es ceru, ka rīt secinājumos, ko mēs sagatavosim šovakar, es ceru, ka šo, to sagatavošanu neietekmēs labie vīni, kas ir pieejami Briselēs, un eh, secinājumi tiks eh, Eh, sagatavot. Taču es gribētu pieminēt vienu jautājumu, kas parādījās jau debatēs un ko priekšsēdētāji nozīme eh, pieminēja beigās un uz ko atsaucās arī Itālijas kolēģis. Tas ir skatīt to veidu, eh, kā tiktu institucionalizēta šīs tikšanās lai nepaliktu tā, ka šī ir tikai vēl viena eh, sanāksme, un lai mēs varētu nodrošināt pietiekamu turpinājumu tam. Un tāpēc mums ir nepieciešams domāt par to, kādā veidā mēs varam stiprināt kontaktus un tos institucionalizēt. Tāpēc eh, priekšsēdētāji manā valodā eh, kāds klasiķis sacīja, ka būt labam nozīmē būt divas reizes labam. Un tāpēc es domāju, ka ar to mēs arī varam beigt šo sanāksmi un atvadīties līdz rītam. Děkuji panu Mendezovi de Vigo, děkuji. Jā, arī es labprāt jūs ieraudzīšu arī rītdien. Paldies eh, runātājiem, paldies visiem par to, ka ieradāties šeit un eh, sniedzāt savu ieguldījumu debatēs. Pateicos arī tulkiem un pateicoties kuriem mēs varējām viens otru saprast, un es vēlētos jums atgādināt, ka nākamā mūsu tikšanās daļa eh, būs eh, pūzdienās, eh, kas notiks 7.15 restorānā Henrijs Pāka ēkā. Kad iziesiet no, no zāles, pagriezieties pa labi un dodieties uz nulles stāvu. Paldies visiem un novēlu jums jauku vakaru!